Mes chers collègues, Dārgie kolēģi, sāksim mūsu budžeta komitejas sēdi. Ja iebildumi nav, tad darba kārtība pasludina par apstiprinātu. Jūs esat saņēmuši paziņojumu par koordinatoru lēmumiem sanāksmē, kas notika 23. aprīlī. Šie lēmumi ir iekļaut jūsu sanāksmes mapē, un ja iebildumi nav, tad uzskatīsim tos par apstiprinātiem. Tagad sirsnīgi sveicu mūsu vidū komisāru Otingeru. Vēlos pateikties komisāram par viņu piekrišanu uzstāties šodien budžeta komitejā un precizē to, kas tika pre prezentēts vakar plenārsēdē, kā arī piebildīšu, ka parlaments ļoti ar izpratni sturs pret faktu, kā komisijas priekšsādātājs un komisārs Jotingers eh, pirmkārt informēja parlamentu un nevis noturēja tradicionālo preses konferenci. Es uzskatu, ka tās ir cieņas apliecinājums parlamentam un mēs to augstu novērtējam. No Paldies jums par budžeta prezentāciju. Paldies pār šīs prezentācijas skaidrojumu. Saprotams, ka tā apgrūtina datu salīdzinājumu starp finanšu schēmām 14., 20., 21., 27. gadam. Un Mēs ļoti vērīgi sekosim visiem dokumentiem, lai nebūtu nekādu neskaidrību, un tad, kad mēs sal salīdzinām skaitļus e, periodam 14., 20. un periodam 21., 27. gads, lai viss notiktu uz identiskiem pamatiem un lai tādā veidā kliedētu jebkuras aizdomas vai neskaidrības, kas varētu rasties. Mēs strādājam cieši saskaņas fāzē, lai padomi varētu visdrīzākajā laikā formulēt savu sarunu mandātu. Un šajā etapā, kuru mēs tagad eh, esam gatavi uzsākt, ir uzticības eh, faktors, kas nav nemazākajā mērā apšaubāms un šajā sakarā apstiprina vēlreiz, cik lielu vērību mēs pievēršam tam, lai tiktu kliedēts viss šaubas vai jautājumi attiecībā uz jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu. Tas ir saistāms ar samierināšanās sarunām pār budžetu 18. gadam, lai nebūtu nekāda novstarpība vai pārpratu mūsu skaidra starpā, lai nebūtu vairs pie šī jautājuma jāskatās atgriežas. Mūsu prāts nekāda neskaidrība nav, lēmums ir pieņemts, un tas ir noticis 18. gada ģenerālā budžeta referenta uh, vadībā. Tāpat mēs ar jums vēlamies runāt par uh, budžetā pozīciju Turcijai, un bēgļu uzņemšanai notiek sarunas un starp padomu komisijām parlamentam šķiet eh, paliek iespējas, ka tas atpal ir palicis nomaļus. Un mūsu prasība pilnīgi leģitīma ir strādāt uz līdztiesīgiem pamatiem, jo budžetēmē iestādēji ir eh, divi nozarojumi, padomu un parlaments, un mēs uzskatām, ka arī attiecīgi šim otriem nozarojumam ir jāpiedalās pirms eh, piekrišanas no padomas puses bija korektīvā budžeta projekts, eh, iesniegts ierastajā kārtībā un pakļauts viedokļu saskaņošanai starp parlamentu un padomi. Un tagad, komisāri, es vēlos uzsvērt mūsu labo grib sadarboties ar jums, jūsu darba grupu, pilnīgas uzticības apstākļos. Tagad aicinām jums izstāstīt to, ko vakar nevarējāt pastāstīt plenārsēdes laikā jūs. Tagad varēsit runāt detalizētāk, un mēs vienmēr zinām, ka nelabais nerad slēpjas detaļās, taču uh, Mēs pavisiem kopā mēģināsim viņu tur noķert, un tādā veidā mums varēs noritēt auglīgas sarunas. Jūs zināt, ka padomē ir jābūt vienbalsīgai, bet parlaments ir Eiropiešu pārstāvis, un daudz gadu finanšu schēmu periodam no 21. līdz 27. gadam ir jāņem vērā dažādu valdību gaidas, bet arī Eiropiešu gaidas un Eiropiešus šeit pārstāvam mēs parlamentārieši. Un tagad komisāra vārds jums. Fietā, Herr Vorsitzender. Godātais priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Man ir prieks, ka mēs tik ātri pēc sākotnējās prezentēšanas un prezentēšanas vakar plenārsēdē varējām uzreiz arī tikties ar jums. Tādējādi mēs varam pāriet otrajā konsultāciju fāzē par budžeta ietvaru. Pirmā fāze bija komisijas fāze ar papildinājumiem no jums, no politiskajām grupām, no komitejām, no komiteja priekšsēdētājiem, prezidija un abiem referentiem viņu ierosinājumiem, kurus lasījām, iepazināmies un apņēmāmies daudzas lietas no tur ierosinātajām lietām iestrādāt mūsu budžeta ietverā. Šorīt divar pus stundas tikšanās ar vēstniekiem Korepērā, padomē. Mūsu vēstniekiem, jūsu vēstniekiem, kurus jūs visi zinat. Ļoti aizraujošs pasākums bija. Skaidrs ir viens. Šeit es cīnos par katru balsi, bet man pietiek ar vairākumu. Padomē, es cīnos par katru balsi, bet man arī vajag katru balsi. Vēstnieks, finanšu ministrs, ministri vispārīgo lietu padomē un galu galā visi valstu valdību vadītāji. Vakar no daudzām dalību valstīm valdībām saņēma komentārus Twitter ziņas. Jūs jau lasījāt to visu. Da, pirmās ziņas nāca vēl pirms komisija uzsāka savu apspriešanos. Nu, to es saucu par agrīnu startu. Bet arī tās ziņas mēs uztveram nopietni. Un galu galā runa ir tā par to, kā mēs vienosimies. Tā, tāpēc es sev saku, mans priekšlikums ir absolūti nav sarunu beigas. Es esmu par eh, izmaiņām, esmu atvērts ierosinājumiem, neesmu īpašnieks šim budžetam, bet moderators. Un jums un padomēji ir jālēm. Tāpēc iesaku visiem būsim elastīgi strādājot pie šī uzdevuma un pētniecība, lauksainiecība, kohēzija un citas lietas, kas mums interesē. Skatīsimies uz kopainu vienmēr. Jo, ja katrs maksimāli prasīs tikai un vienīgi savus intereses izpildīt, mēs pie mērķa nenonāksim. Ja katrs uzstās uz savām interesēm, bet vienlaicīgi būs elastīgs, tad mēs varēsim panākt vienošanos pie, par šo ļoti sarežģīto tematu. Mums ir priešlikums vēl septiņu gadu periodam. Esam izziņojuši, ka nākamā vai aiznākamā komisija varēs pāriet uz pieciem vai piec plus pieciem gadiem. Argumenti jums ir zināmi. Esam e, paaugstinājuši sadaļu skaitu. Šīs piecas līdzinējās sadaļas, sadaļa 1A, 1B, nu iedzīvotāji to nesaprata. Un ar šīm sadaļām mēs nodrošinam pārskatāmību politikā. Un esam iekļaujuši arī tādu, kas līdz šim nav bijuši eh, starp Eiropas uzdevumiem, vai, vis, vai tikai ierobežoti, piemēram, drošība un aizsardzība, migrācija un robežu pārvaldība. Un tā kā mēs no daudziem iedzīvotājiem, no dalību valstīm visu laiku dzirdam, ka mums ir pārāk daudz programmu, veseli džungļi ar programmām. Ik pēc pieciem gadiem mēs pagarinājām esošās programmas un vēl likām klāt jaunas. Un to darīja komisija, padomu parlaments. Bija pienācis laiks atsevišķas programmas apvienot. Un tādējādi palielināt elastīgumu sadalīt programmas kopās, klasteros un vienkāršot noteikumus šais programmās. Septiņi, septiņi sadaļas, vairs ne piecas, 38 programmas, nevis 57 klasteri. Salīdzināt būs grūtāk. Salīdzināmība ir vienkārša tad, kad viss notiek tāpat kā iepriekš. Tās pašas programmas novecojas, bet labi salīdzināms. Bet tas būtu nepareizi. Politikai ir jāspēj reaģēt un rīkoties. Migrācija un attīstības palīdzība un robežu pārvaldība un aizsardzības pētniecība. Tas viss mums ir jāiekļauj budžetā, jo runa ir par Eiropas nākotni. Salīdzināmība nozīmē skats pagātnē. Jaunas programmas mazāk uzsvaru punktu, tā ir nākotne. Esmu pārliecināts, ka Lielbritānijas izstāšanās ir jāredz arī budžetā. Nevar izlikties, ka var visu finansēt tāpat kā līdz, iep, līdz šim, un vēl papildus jaunas lietas. Šeit ir jābūt sajaukumam no saj, eh, līdzekļu samazināšanas un lielākiem maksājumiem, lielākiem iemaksām. Dažas dalību valstis uzstāja vien uz 1,0% kā griestiem budžetam. Viss cits viņiem ir sekundārs. Mēs runājam par 1,114%. Neejam tik tālu, cik parlaments prasa, bet mēs ejam jūsu virzienā. Un mēs ticam, ka augstāks procents nozīmētu vēl asāku reakciju no dalību valstīm. Tādējādi izredzes uz vienošanos būtu vēl mazākas. Šorīt Bavārijas uh, vadība bija pie manis 1,3%. Nu, tur Bavārieši droši vien prasītu e, patvērumu Briselē. Man patīk Austrija. Bet ziniet, jūs vienmēr Eiropas parlamentu pārstāvat un savu valsti vienlaicīgi, un vēl demokrātisko partiju, kur pārstāv šeit. Paskarieties vienmēr, vai tas, ko jūs šeit prasat, sakrīt ar to, ko, kas tiek runāts jūsu mājās. Vīnē 1,0, Briselē 1,3. Kā tas ir kopā? Ja šeit ir jāatrod vidusceļš, zelta vidusceļš. Griezti jau nav nekāda bībele. Tas ir līdzeklis mērķa sasniegšanai. Šeit ir runa par programmām. Līdz ar to mums ir jāpaskatās uz visām programmām un jāpārbauda, vai komisijas budžeta priekšlikums ir piemērots konkrētai programmai un pildāmajiem uzdevumiem, vai samazinājums ir pieļaujams, vai ierosinājumi investīcijām varbūt ir kaut kur nepareizi ierosināti. Un tad beigās skatāmies uz griestiem. Abas lielākās programmas arī tagad paliek lielākās programmas. Kohēzija un KLP aptuveni 30% veido katru. Samazinājumu kohēzijas līdzekļos veido aptuveni 6,2% tātad zem septiņiem. KLP mazāk par 5%, tiešmaksājumi mīnus 4%, pat mazāk kā 4%. To es esmu gatavs aizstāvēt eh, pie katras eh, lauksaimnieku savienības, arī tiem, kas eh, brauc pie manis šeit protestēt. Lauku reģionos jāsaprot, ka Brexit maina situāciju. Mīnus 4% mīnus 5% un mīnus 6% attiecīgi. Vienalga uzsvars ir uz reģioniem, lauku teritorijām un lauksaimniekiem. Abas programmas, tur mums vēl nav absolūti precīzi viss. Dodiet mums vēl laiku līdz mājām, tālākam mājām, lai mēs varam precizēt par kohēziju un sociālo fondu par abiem pīlāriem KLP. Tad mēs zināsim konkrēti, kāda ietekme būs mūsu jaunajam budžeta ieskatam uz lauksainiecību, lauku teritorijām, reģionālo attīstību, sociālo politiku. Tad atkal ar kolēģi Kretu un Holganu stāšos jūsu kritiskajam vērtējumam priekšā, un tad varam sākt sārunas starp parlamentu un padomi. Tad tas būtu loģiski. Bet mēs vēlējāmies ar šo priekšlikumu skatīties nākotnes Eiropas virzienā. Mēs vēlējāmies parādīt, ka tas, kas 2011. gadā vēl nebija Eiropas problēma, nebija Eiropas darīšana, 2011. gadā migrācija nebija pat paredzama problēma. Mums nebija pilsoņu karš Sīrijā. Nebija simtiem tūkstošu bēgļu no tuvajiem austrumiem. Arā pavasars tobrīd saistījās ar cerībām, nevis ilūzijām. Ja mums būtu stabilākas kaimiņu valstis, mums tur ir jādara vairāk investējot cilvēkos, Eiropas ietvaros savukārt jāstrādā pie migrācijas integrācijas, jāinvestē vairāk līdzekļu, un galvenās skartās dalībvalsts tā nav īrija, tā nav Luksemburga. Runāja par Grieķiju, Poliju, Itāliju, Maltu, Kipru, Bulgāriju. Pārvaldības palīdzība un finanšu palīdzība tur ir jādod. Un uz to man arī norādīja, ka jau iepriekšējā budžetā komisijas priekšlikumā tas bija ņemts vērā un arī no parlamenta priekšlikums bija, bet padomu to visu aizslaucīja pagaišreiz. Un citās lietās ir līdzīgi Connecting Europe programma, digitālā infrastruktūra, Nelī Krūza atbildība bija 9,1 eh, miljārds. Padomē to samazināja šo priekšlikumu par veselu miljārdu. Šobrīd mums ir skaidrs, ka tas nebija pareizi. Tagad mēs atkal ierosinam 9 miljārdus. Kiberdrošība, augstas veiktspējas skaitļošana, tie ir uzsvari. Interesanti, vai atkal no 9 līdz 1 miljārdam tiks samazinās tas viss. Un tiešām mēs nonāksim starp zaudētājiem. To Eiropa nedrīkst darīt. Nākotnē nozīmē inovācija, pētniecība, attīstība. 3% no mūsu IKP pētniecībai un inovācijai. Mēs palielinam līdzekļus apvārsnim par vairāk kā 60%. Ja dalībvalsts to samazinās, tad viņi grauj kopīgo nākotni. Kohēzijas līdzekļus savienojot ar pētniecībai atvēlētiem līdzekļiem, mēs varam panākt, ka dalību valstīm, kas vēl nav izveidojuši spēcīgu kapacitāti pētniecībā, var stiprināt to, izmantojot kohēzijas līdzekļus pētniecībā, un tad viņi nonāk tādās, tādā līmenī kā Parīze, Liona, kā Bavārija, Bādenvirtemberga un citi spēcīgi pētnieciskie reģioni. Erasmus līdzekļus esam dubultojuši. Uzskatu, ka atbilde uz eiroskepsi varētu būt tas, ka Eiropas jauniešiem Eiropā ir jābūt pieejamai. Cita kultūra, cita valoda, cits darba tirgus, cita mūzika. Līdz ar to dubultošana, daži ierosināja trīskāršošanu, bet dubultošana ir svarīga. Plus 60% inovācijai, plus 100% Erasmus, un tad vēl kaimiņa eh, valstīm un pasaulē attīstības palīdzības līdzekļu palielināšana, migrācijai palielinam līdzekļus, bet tad arī runājam par kopīgu robežu aizsardzību. Kopīgi sargāt ārējās robežas. Lai Schengena strādātu iekšienē un nebūtu robežu kontrols uz iekšējām robežām. Tāpēc mēs vēlamies, lai Frontex no 1200 darbiniekiem turpmāk būtu 10 tūkstoši darbinieki. Arī, kas jūtams, tas nav tāpat kā iepriekš. Pilnīga izmaiņa un modernizācija budžeta izpratnē. Tādējādi gatavojam Eiropu nākamajam gadu desmitam. Parlamentam bija svarīgi un joprojām ir svarīgi mainīt ieņēmumu daļu. To mēs arī tieši esam izdarījuši. Mēs vēlamies no jauniem pašu resursiem ieņēmumu daļā piesaistīt divciparu skaitli miljārdos. To es uzskatu arī par psiholoģiski svarīgu momentu, jo ja nacionālai deputāti vairāk kā 70% eh, no mūsu ieņēmumiem apstiprina, mums ir jālūdzas viņiem. Lūdzu, izdariet eh, to, un citādi viņi prasīs naudu atpakaļ, nu, no, Tā nav pareiza pieeja. ETS dos līdzekļus. Tāpēc arī būs, būtu finansējums Eirozonas projektiem. Tāpēc arī ideja par nepārstrādājumas plastmasas izmantošanu kā nodevas avotam, lai radītu interesi, stimulu dalību valstīm ar nacionālām nodevām, stimuliem, aizliegumiem, meklēt inovācijas iespējas tirgu, strādāt ar patērētājiem un ražotājiem iepakojumu jomā un nepārstrādājumu plastmas atkritumu jautājumā. Es varētu vēl daudz ko šeit ziņot, Bet jūs paši, es domāju, varat izlasīt šos priešlikumus. Esmu tagad vairāk interesēts jūsu jautājumos, jūsu kritikā. Esmu pārliecināts, ka jūsu kritika vairāk būs pretēji tam, e, ko dzirdēju šorīt e, no dalību valstīm. Jā, kritizēts tiek no visām pusēm. Jā, mani kritizēja no ziemeļiem, dienvidiem, austrumiem, rietumiem, parlaments, bet konstruktīvi. Un tad es vidū jūtos labi. Un galu galā mums ir jāspēj vienoties. Un pēdējais teikums. Šodien presē bija daudz komentāru. Lielākā daļa bija par tēmu, daudz viedokļu no dalību valstīm, kas runāja par iemaksu palielināšanu budžetā un iebildumiem pret to. Piemēram, manā valstī runāts tiek par 11-12 miljārdu eiro palielinājumu. Ja jums ir budžets 2019. gadam, tad salīdzinot ar 18. gadu ir 2% pieaugums, 3% pieaugums varbūt. Nevien tas neinteresē. Tas pat nav komentāru vērts. Mūsu problēma ir tāda, ka mēs sagatavojam ilgākam termiņam šo budžetu, jo mūsu pētnieki, lauksaimnieki uh, pašvaldību vadītāji visi vēlas finansēt projektus septiņus, astoņus un ilgāk gadus, tāpēc ir jāplāno uz priekšu. Bet paskaroties uz 2014. gadu un salīdzot, salīdzinot to ar 2027. gadu, tās ir divas atšķirīgas pasaules. 14 gadu laikā izmaksas gāzei ir palielinājušās. I izmaksas būvniecībā dubultojušās ceļu izbūvēji, dzelzceļu izbūvēji. Un tad rodas milzīga atšķirība. Ja mēs varētu saga, salīdzināt eh, senāku budžetu ar nākamās desmitgads budžetu, būtu vēl lielāks atšķirības. 20 eh, gadu periodam plānojot budžetu atšķirības būs vēl lielāks. Tāpēc aicinu jūs būt kā vēstniekiem idejai, ka septiņi gadi reiz inflācija 1,6-1,7%. Tas dod 12-13% nomināla pieauguma. Bez tā, ka mēs pretī dabūjam kaut ko vairāk. Septiņi gadi izaugsme IKP 1,8 līdz 2%. Tas uzreiz dod 17%. Tas nozīmē automātiski nomināli 30% augstākas summas bez tā, ka mēs pretī dabūtu kaut ko vairāk. 30% papildus man vajadzīgs tikai vienīgi tādēļ, lai nonāktu vienā līmenī ieņēmumiem un izdevumiem. Tātad inflācija un IKP izaugsme, tur mēs neko nevaram ietekmēt. Tas viss jūtams būs arī nacionālajās kasēs. Nākamajās dienās 2014, 2027, 2027. gads, e, tas būtu e, vēlams redzēt no visām dalību valstīm. Es domāju, ka pieaugums tur veidos 30-40% šai 14 e, gadu periodā. Jo mēs paliekam pie 1, kaut kas. Un tad, ja blakus šīm automātiskajām nominālajām lietām, koeficientiem, pieliek klāt vēl Brexit un 12 līdz 14 miljārdi, kas jāizvieto ne tikai ar saīsinājumiem, bet arī ar augstākām iemaksām, un vēl klāt pieliek jaunus uzdevumus Eiropas Savienībai, 13 miljārdus aizsardzībai, vai migrācijai, vai robežu apsardzēji. Ru Nevar taču apmaksāt robežu sargus ar labiem vārdiem desmit, desmit tūkstoši cilvēki, nu, tur algās vien sanāk summas. Tātad nominālie faktori plus reālā palielinājuma iespēja. Līdz ar to Vācija, kas šeit šogad eh, maksāja 25 miljārdus šajā periodā, turpmāk maksātu 36 miljārdus, 11 miljārdu plus nāk bet septiņi no tā nāk no inflācijas un IKP pieauguma, un tikai 3 līdz 4 miljārdi dēļ Brexit vai jauniem pienākumiem. Es vēlos jūs lūgt, kritizējiet mūsu priekšlikumu ļoti detalizēti, ierosiniet izmaiņas, varu palīdzēt jums šajā procesā, bet kā pamatu jūsu sarunām izmantojiet to un nenoraidiet to pilnībā, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk uh, ar saprotošiem kolēģiem padomē nonākt pie vienošanās. Tas būs Eiropas projekta interesēs. Paldies! Merci, merci, monsieur. Paldies, komisār kungs. Un ar jūs atļaujas tagad došu vārdu mūsu referentiem līdzreferenti par daudzgadu finanšu schēmu, līdzreferentam un pēc tam līdzreferentam par pašresursiem. Lai mēs varētu pabeigt sanāksim 15.30, jo jums ir vēl citi pienākumi, es aicināšu visus ievērot maksimumu divas minūtes runas laikam. Vispirms vārds Janam Olbrišstam. Paldies, priekšsēdētāji komisāri. Kungs, vispirms eh, tradicionāli gribu pateikt paldies, bet gribu teikt, ka tas ir jauns sākums. Sākam strādāt pie jauna budžeta, noskaņojams optimistisks, bet tāpat laikā jāatzīst ka 1,0, 1,3 šis diapazons šeit jā, jādefinē skaidra nostāja. Es eh, gribētu eh, teikt, ka kas mums tiešām ir nepieciešams, mums nepieciešams, lai šos skaitļus mums izskaidrotu, ko jūs uh, domājat ar uh, šo priekšlikumu. Nu, teiksim, uh, kas mums ir jādara, cik tas izmaksā, kāds ir izdevuma līmenis. Tātad, kādas pasākumus ierozināt, cik tas viss izmaksās un no kurienes ņemsim naudu. Jo mēs gribētu debats nevis par 1,3 punkts, bet, ja, teiksim, jūs gribat samazināt šo apjomu, tad kādas uh, no kādām, kādiem pasākumiem jāatsakās, kas jāsamazina. Pa 5,5, 5,6, 7 kohēzijas gadījumā šie samazinājumi. Nu, mēs negribam vienkārši diskutēt par 1 vai 1,3, bet cik tas viss izmaksās, kas ir iecerēts. Un mēs budžeta komitejā gaidām konkrētus skaitļus. Vai jūs varētu būt tik laipns un mums tā vienkārši izskaidro? Mīnus 5 un mīnus 5,6, tātad kohēzijā lauksaimniecība, kādās cenās tas tiek rēķināts? Kāds ir izējas punkts, kur ir šie 100%? Tas mums nepieciešams jo analīze var būt uh, atšķirīga. Daži ņem vērā inflāciju, saka, ir nevis 5, 15 patiesībā, bet citi saka 5, patiesībā ir 10. Un tātad šie mīnus 5, mīnus 7, ko tas reāli nozīmē. Un tāpat respektējam jūsu uh, priekšlikumu par nosacījumiem attiecībā uz tiesiskuma ievērošanu, bet jādomā arī par to, lai neciestu uh, nu, šie reālie labumu guvēji. Un šobrīd es kā līdzreferents varu teikt, ka šobrīd mums nepieciešams debats par reāliem skaitļiem, ko tie nozīmē. Un uh, Mūs interesē tātad uzzināt, kas ir jādara, cik tas maksā. Paldies! Tagad vārds Izabelai Tomā. Paldies, priekšsēdētāji, pateicos komisāru kungam. Vakar biju ļoti vīlusies dzirdot jūsu priekšlikumu, bet šodien ir cita diena un gribētu pievienoties mana līdz referenta optimismam šajā budžeta komitejā, sakot, ka kauja tikai sākas, tādēļ būsim optimisti. Bet nu tomēr, lai uzsāktu šo kauju, mums budžeta komitejā, nu, kā kolēģis norādīja, pietrūkst uh, konkrētu skaitļu. Tātad precīzi runājot par to, kas mums nepieciešams. Mums nepieciešams uzzināt DSF 2014.20. gada skaitļus 2018. gada cenās un tas mums būs tāds kā mēroks, ar ko mēs mērosim uh, visu un veiksim salīdzinājumus. Otrakārt, mums ir arī neliela problēma ar inflāciju. Jūs nedaudz tā, nu, esat pārspīlējuši šīs prognozes turpmākajiem gadiem. Nu, Tātad, jo lielāka ir prognoze inflācija, jo mazāka vērtība ir piedāvātajām summām. Tā varbūt tāda austriešu pieeja. Tātad mums būtu nepieciešama arī, eh, ja, nepieciešama zināt inflācijas aplēses prognozes. Un tad mēs varēsim sākt darbu, jo šobrīd šie svarīgie elementi uh, mums uh, nav pieejami, un tādēļ mēs nevaram precīzi analizēt uh, jūsu priekšlikumu. Un, lai mēs varētu to izdarīt līdz māja beigām, komisāra kungs, gribu jums norādīt, ka šeit nav dienvidu vai ziemeļu, šeit ir Eiropas parlaments 400 58 deputāti uh, ir uh, nobalsojuši par 2021. 2027. gada daudzgadu finanšu schēmu. Tāds bija šis vairākums, un gribu teikt, ka tādēļ arī esmu optimiste. Paldies! Tagad uh, līdz referents par jaunajiem pašresursiem Eh, Levandovska kungs. Jā, eh, labāk, protams, ir diskutēt balstoties uz rakstītiem dokumentiem, nevis vienkārši klausoties jūsu prezentācijā, bet jāsaka, ka komisija tā ļoti eh, gudri visu prognozēja, pre prezentēja, bet, nu, mums uh, ir nepieciešama skaidrība un būtu jābalstās uz 2018. Uh, gada pastāvīgām cenām un uh, tad skatīties pa izdevumu sadaļām. Bet uh, parlaments vēl var atkal censties reformēt, proti ieviest pašu resursus, vienkāršot ieņēmumu sadaļu. Tagad PVN ir 12%, vienkāršāk ir arī vairs nav Britu uh, izņēmuma un uh, arī uh, varētu būt puse no uh, uzņēmumiem ir arī zināmi kandidāti nākošajām finanšu darījumu nodoklim, tāpat digitālais nodoklis tālāk arī ir apsolīts at, samazināt uh, atlaides uh, un izņēmumus, bet nu tagad viss saistīts ar Britu atlaidi, nezinu, vai varēs nodrošināt taisnīgu pieeju bez atsevišķām korekcijām, man ir uh, šaubas par to. Un es arī uzskatu, ka šis darba uh, grafiks, kas ir paredzēts, arī ir tāds ļoti uh, vērienīgs visu pabeigt līdz vēlēšanām, nu, un uh, parlamentā mēs esam vienoti un gatavi rīkoties, lai palīdzētu reformēt ieņēmumu daļu šai budžetā. Paldies! Žerārs Deprē. Paldies, priekšsādātāji. Pavisam īsi šobrīd izturēšos. Ir pieci punkti. Uh, uh, būt apmierinātām, vienas bažas un divi punkti par to, ka neesam apmierināti. Pirmais tātad ir šie paši resursi, tas jau no sākuma nebija vēl garantēts. Otrais, jūs piedāvājat pakotni, lai līdzsvarotu iemaksas, kas varētu būt nesamērīgas atsevišķos gadījumos. Treškārt, jūs ņemāt, ņēmāt vērā jaunos pašresursus, kas bija gan Monti, gan mūsu ar Levandovska kungu ziņojumā. Ceturtais, jaunie resursi, ko jūs atbalstāt saskaņā ar diviem strateģiskiem mērķiem. Pirmkārt, uzlabot iekšējā tirgus darbību, otrkārt, aizsargāt apkārtējo vidi un klim, cīnīties pret klimatu pārmaiņām un visbeidzot, kā to ir teica kolēģis Levandovskis, jūs ierosināt atteikties arī no atlaidēm, kaut arī šis grafiks mūs nedaudz satraukts un kādā ritmā ir paredzēts šos pašu resursus ievies ņemot vērā dažādas modalitātes, lai mazinātu dalību valstu iemaksas tālāk šie iebildumi. Pirmkārt, apjoms neatbalst, neatbilst tam, ko mēs vēlējāmies, un smaguma centrs jo projām paliek nacionālo iemaksu pusē šajā DSF. Tālāk par citiem ieņēmumiem nav atrisināta problēma ar soda naudām, ko maksā uzņēmumi tie būtu ieņēmumi savienības budžetām, ko varētu novirzīt noteikts politikas īstenošanai, kādēļ tas netika izdarīts. Paldies! Tagad uzklausīsim grupu koordinātorus budžeta komiteja. Tagad Jose Manuels Fernandes. Paldies, priekšsēdētāji. Turpināšu portugāļu valodā. parlamenta priekšlikums ir skaidrs. Mums ir sagatavots priekšlikums, kurā mēs aizstāvam to, ka koheizijas politika nedrīkst samazināt, KLP nedrīkst samazināt un arī. Uh, e, par apārsni 2020 un Erasmus mums ir līdzīgs priekšlikums. Es vēlētu zināt, kāda ir padomas nostāja, kāds priekšlikums ir sagatavots no padomas, un ja padomu pieņem samazinājumus, ko piedāvā kohezijas politikā un laikā LP. Un eh, eh, tas būtu <clears throat> kā vilšanās no mūsu puses. Konkurētspējas stiprināšana ir spēcīga, bet var apdraudēt iekšējo solidaritāti no budžeta puses. Kohēzijas politika ir ar pārliecīgu samazinājumu, un tagad neliela atkāpe. Kohēzijas politika mēs visi zinām, kā. Tas ir Eiropas eh, sociālais fonds, kohēzijas fonds un līdz eh, fonds 5% 6,2 šobrīd, 7 tie bija vakar, bet samazinājums, ja samazinājums ir par 10%, tad kāds tas ir beigās, jo kohēzijas politikā mums ir jāparedz eh, tā aploksne, kas bija domāta struktūrālajām reformām. Kohēzijas eh, politika Feder un uh, sociālais fonds, par ko mēs šobrīd runām ir jāorganizē tehniskā sanāksmes starp visām trim institūcijām, lai mums matemātika būtu vienāda visiem un mēs nerunātu par atšķirīgām lietām. Bez tam papildus šiem solidaritātes samazinājumiem ir būtiski saprast šajā budžetā piemēram, attiecībā uz stabilizā, finanšu stabilitātes fondu, tas paliek ārpus eh, budžeta atsevišķos aspektos. Un visbeidzot par eh, attīstības fondu. Mēs atbalstam budžetu vienotību, bet lai būtu iekšā un samazinātu uh, citas politikas, tad mēs varam izcelt attīstības eh, fondu ārpus tā, lai budžetu nepārslogotu. Tas ir svarīgs, bet mums tam ir uh, jāatbilst eh, kādam palielinājumam. Un visbeidzot, visas dalībvalstis ir saņēmējis no Eiropas Savienības budžeta. Ir skaidrs, tas var to izmantot savā labā. Protams, ka ir dalībvalsts ar lielākām grūtībām, ir tādas, kuras eh, nesen vai, vai drīzumā atstās korekcijas programmas. Ir jādomā par budžetu, lai tas darbotos Eiropas sociālās un teritoriālās kohēzijas interesēs, bez kurām nav iespējama nekāda konkurētspēja reāli. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Seidēra Gardijā Savāla Rubjālā. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāram eh, par klātbūtni šodien. Un vēlreiz eh, par eh, DFS izklāstu. Gribētu atsaukties uz vairāk runātāju sacīto, jo mēs esam to bieži dzirdējuši, un tas ir skaitļu pielietojums, jo kā budžeta komiteja mums ir eh, vajadzīgi salīdzinājumi skaitļi, mēs nevaram salīdzināt DFS ar 28 valstīm, ar 2014. gada cenām, ar nākotnes DFS, ar inflāciju par 2%, un tāpēc mēs gribētu redzēt reālos skaitļus eh, finanšu schēmu 14. un 20. gadam, vai to var sali, ar un bez apvienotās karalistes, lai mēs varam tās salīdzināt. Jo atsevišķos gadījumos mums ir bijis jāpiedzīvo vairāki pārsteigumi. Tālāk daži jautājumi, vienu jau, daži jau izskanēja plenārsēdē, bet tālāk ir daudz jautājumu par programmām. Piemēram, Erasmus eh, plus tiek finansējums reizināts ar divi, bet esmu dzirdējis, ka daļa no Interrail, kas tiks iekļauta Erasmus Plus, un es gribētu dzirdēt, cik liela daļa no šīs jā, summas patiesībā attiecas Interrailu. Otrkārt, sociālais fonds, es gribētu saprast reālo samazinājumu salīdzinājumu ar šo uh, finanšu schēmu. Un jaunā daļā no sociālā fonda uh, ko nozīmē jaunās programmas, jo, jā, e, nemaldos, jaunatnes nodarbinātības iniciatīva tiks finansēta no sociālā fonda, bet tāpat e, būs vēl migranti, un mums līdz ar to būs mazāks sociālais fonds ar daudz vairāk darbību jomām. Trešais jautājums - jaunais investīju fonds. Kā tas darbosies un kādi būs tā mērķi. Nākošais jautājums. Visi trasta fondi uh, un uh, citas programmas uh, izzudīs ar šiem instrumentiem. Es nezinu, vai man vēl ir laiks atlicis par nosacījumiem, gribētu vairāk dzirdēt par to, kā tās darbosies un vai uh, varat mūs pārliecināt, ka šās sankcijas neietekmēs galīgos saņēmējs, kā to piedāvāja eh, parlaments, un pēdējais punkts - vairāk informācijas par fleksibilitāti. Paldies! Nākošais runātājs Bērns Kolmels. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, paldies, ka esat šeit. Paldies arī par to, ko es vērtēju kā lielisku darbu, kuru jūs veicat eh, kopā ar saviem kolēģiem. Protams, ka ir atšķirīgs vērtējums daudzās jomās par jūsu paveikto. No vienas puses piekrītu jūsu pieejai, piemēram, par vēlmi nodrošināt lielāku caurskatāmību. Man liekas lieliski, ka mums tagad ir par divām budžeta sadaļām vairāk. Tas ir svarīgi. Cilvēki vēlas saprast, kam Eiropas Savienība tērē līdzekļus. Uzskatu, ka nākotnē tas būs vēl svarīgāk nodrošināt caurskatāmību. Tur, kur man joprojām ir problēmas, tas ir saistīts ar jautājumu par to, vai mēs tieši šajā kontekstā nevēlamies tomēr spērt vienu soli tuvāku uz eh, budžetu, kas orientēts uz veikumu, Kas varētu būt tie izmērāmie mērķi? Un mums jābūt arī pietiekami drosmīgiem izmērīt šos mērķus un pateikt, vai mēs bijām sekmīgi, vai mēs esam izdarījuši to, ko vēlējāmies, vai vismaz esam uz pareizā ceļa. Jo tas arī garantētu lielāku caurskatāmību un arī cilvēki akceptētu to. Cilvēki vēlas zināt, kam tiek tērēt naudu. Nu, nav tā, ka mēs pasakām, mums ir programmas un programmu ietvaros mēs e, tērēsim vēl par 100% e, vairāk, un tas ir veiksmes stāsts. Nu, no grāmatvedības viedokļa var būt, bet jautājums, ko mēs saņemam par šiem līdzekļiem, ar šiem pasākumiem, ir īpaši migrācija šeit jāpiemina. Joprojām uzskatu, ka migrācijas politikai mēs no vienas puses e, mums vajadzētu lielāks līdzekļus, Mums vajadzētu tērēt vairāk šai jomā, garantējot arī, ka valstīs Āfrikā un tuvējās austrumos ir jāsniedz palīdzība, un tas maksā naudu. Bet vienlaicīgi uzskatu, ka šiem līdzekļiem ir jābūt ar nosacījumiem. Nosacījumiem par to, ka mums Eiropas Savienībā būs strādājoša, efektīva patvērumu bēgļu politika Jā, mēs tērēsim tam daudz līdzekļus. Labi, ka mēs Frontex palielinām darbinieku skaitu, bet šie darbinieki Frontex, protams, saskarsies ar to pašu problēmu, ko darīt, kad ierodas bēgļi. Kamēr mums nav funkcionējuša sistēma, ieskaitot tiesiska sistēma, kas nodrošinātu efektīvu kontroli par to, kas ierodas Eiropas Savienībā un kas nē, tad lielā mērā jāpaļaujas uz cerībām. Un budžeta jautājumā mums jābūt šādai drosmei, bet kopumā ejam pareizā virzienā. Paldies! Merci! Paldies! Alde grupas vārdā. Nu, referente Anneli Jatemaki. Dear Commissioner. Komisār. Paldies par izklāstu un ieguldīto darbu. Un ar šo priekšlikumu es domāju, ka ir ļoti grūti sagatavot līdzsvarot priekšlikumu. Mans jautājums ir par uh, klimatu. Jūs piedāvājat Eh, palielināt šīs summas līdz 25% no uh, izdevumiem, bet tomēr pēdējo uh, eh, esošajā DFS mums mērķis bija 20% un tā arī tas netika sasniegts. Es apsveicu jūsu priekšlikumu, bet es gribētu jautāt kā komisija jauno mērķi sasniegs, jo iepriekšēji sasniegts netika. Paldies! Paldies! Tālāk zaļu. Eh, zaļo grupas ēda referents Žordisolē. Priekšsēdētāji, komisāri, paldies! Labā ziņa par priekšlikumu ir tā, ka Tas nav solis atpakaļ salīdzinājumā ar esošo DFS. Uh, but... Bet tā sliktā ziņa ir, ka sliktākais vēl ir priekšā. Mēs tagad saskarsimies ar nebeidzamām sarunām Final... Un varbūt tomēr gala rezultātā šīs eh, sarunas izvērtīsies pozitīvas. Mēs parlamentā un mana grupa aizstāvēs to nostāju, kura tika pausta caur iniciatīvas ziņojumiem. Otrkārt, Manuprāt, šis priekšlikums nav gana ambiciozs apjomziņā. Manuprāt, ar 1,114% mēs varētu atrisināt uh, daudz nopietnu ambīciju jautājumu, taču šķiet, ka nav tādas vēlmes, un tā ir palaista garām iespēja piešķirt vairāk resursu labākai, spēcīgākai Eiropas Savienībai. Bet tā kā priekšlikums ir ambiciozāks ienākumu ziņā nekā izdevumu ziņā ar inovatīviem priekšlikumiem. In, ienākumu jomā mēs apsveicam priekšlikumus par jauniem pašresursiem, lai gan mēs būtu gribējuši papildus pašresursus un atšķirīgi raksturu. Tomēr tas ir solis pareizajā virzienā. Tālāk runājot par prioritātēm. Es novērtēju jūsu uzsvaru uz nākotnes politikām, Erasmus, Digitālā Eiropa un vienlaicīgi paužam nožēlu par to, ka mēs būtu gribējuši vairāk eh, līdzekļu no virzīt sociālajām taisnīgumu un cīņai pret eh, klimata pārmaiņām Eiropas Savienībā. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Nīri Jāda. Um, Paldies, uh, komisāra kungs, man patika, ka jūs uh, aicinājāt paust kritiku, cerams, ka ņemsiet to arī uh, vērā. Ir jāpanāk reālas reāli sasniegumi. Un runājot par Erasmus programmu, manuprāt, piedāvājums nav pietiekami tālējoši. Mums ir nepieciešams reālas saistības, lai atbalstītu jauniešus, universitātes, eh, zinātniekus, un ja mēs uh, Eh, domājam par viedo Eiropu, septiņu gadu gaitā to veidojot, nepieciešams lielākas investīcijas. Tāpat jāatbalsta lauksaimnieki, mazās saimniecības, ģimenes saimniecības, lai piesaistītu jauniešiem, un tādēļ ir nepieņemams 5% samazinājums KLP, tāpat nepieciešama e, kohēzijas fondi, lai cīnītos pret nevienlīdzību, lai visiem būtu nodrošināts nākotnes izredzes. Un e, ir e, jāņem vērā ekonomiskie izaicinājumi, un tagad Brexit kontekstā pastāv eksistenciāla krīze un mēs nenodrošinām pietiekamu atbalstu. Ir nepieciešama uh, ilgtspējīga, videi draudzīga industrija. Tāpat mani uh, satrauc tas, ka tiek apvienotas dažādas programmas, uh, bieži vien uh, nav nekādas sinerģijas, šādos gadījumos tikai palielinās izmaksas, tāpat satrauc tas, kā arvien vairāk tiek izmantoti aizņēmumi un uh, e, izmantoti svirošana. Vēl ļoti svarīgs jautājums ir miers, un mani satrauc tas, ka tik daudz līdzekļu tiek novirzīts uh, aizsardzībai, robeža apsardzībai, un tas nesaskan ar neitrālas valsts, kāda ir mana valsts prioritātēm. Un uh, būtībā mēs jūtamies ignorēt, notiek militarizācija, bet uh, jaunie eh, lauksaimnieki, kuri ir mūsu lauka ekonomikas balsts, tiek aizmirsti. Kā es atbildēšu saviem vēlētājiem, jauniešiem? Uh, kuri ir uh, mācījušies, daudz strādājuši, un tagad, kā varēsim teikt, mēs iztērējam miljārdus aizsardzībai, bet jūsu nākotne nav mūsu prioritāte. Kā jūs risināsiet šīs problēmas, kā atbildēsiet pilsoņiem, jo mums ir jābūt daudz sociāli inkluzīvākiem, mums ir jāmaina mūsu prioritātes. Paldies. Tagad vārds Valīkungam. Paldies priekšsēdētāji. Es saprotu, komisāra kungs, ka jums nav viegls uzdevums jāsaskaņo dažādi viedokļi. 5% samazinājums KLP ir satraucošs. Un ir eh, jāīsteno tāda pieeja, lai neciestu mazie lauksaimnieki. Tāpat runājot par kohēziju, jāpatur prātā, ka jāaizstāv attālākie eh, reģioni, kuri nedrīkst eh, ciest no šādām reformām. Šķiet, ka jūs cen šaties piešķirt papildu finansējumu tā, tām valstīm, kas īsteno reformas, bet jautājums, kādas reformas ir jāīsteno. Raugoties uz stabilitātes mehānismu, šeit konstatējam divas atšķirīgas pieejas. Šeit atkal tiek piešķirti 30 miljārdi, tālāk šie politiskie eh, nosacījumi. Uh, jautājums ir arī par nacionālām bankām, ECB, par nacionālo finansējumu, par dalību valstu iemaksām, eirozonu. Jautājums, kā visi šie pasākumi ietekmēs dalību valstu budžetus, jo šeit būs runa par simtiem miljonu vai miljārdiem lielajās dalību valstīs. Tāpat ir jautājums, vai uh, arī no šiem pasākumiem galvenās ieguvējs būs Vācija un Francija, vai arī citi iegūst par uh, īstenojot aizsardzības uh, projektus tālāk par CO2 izmešiem un emisiju tiešniecības sistēmu šeit ir 30% samazinājums, vai tas būs jāsadz no dalību valstu budžetiem, un kāds ir uh, skaidrojums, kā mēs varēsim visu saskaņot ar pašreizējo situāciju. Paldies Valīkungam. Andre Elisens. Paldies priekšsēdētāji sveicu Ettingāru kungu un tagad turpināšu nīderlandiešu valodā. Uh, šie priekšlikumi par uh, aizsardzības finansējumu mūsuprāt ir lieki, tā ir iejaukšanās dalību valstu suverenitātē. Tas nozīmē, ka Nīderlandē būs jāmaksā nevis uh, 7, bet 10 miljārdi eiro. Uh, Tas nozīmē, ka katram uh, nodokļu maksātājiem būs jāmaksā tūkstošiem eiro par dīvainām komisijas idejām, un uh, Nīderlanda kā liela neto maksātāja atkal būs cietēji no šādiem priekšlikumiem. Tāpat jautājums, kādēļ mums jāturpina šī ceļošana uz Strasburgu, uz Strasbūru, kas izmaksā lielas summas. Un tāpat, uh, kādēļ uh, mums jāin, uh, jānovirz finansējums uz Āfriku un dažādām islām diktatūrām, mums būtu jāsamazina dalība valstu iemaksas Eiropas Savienības budžetā, un šis priekšlikums mums neliekas apsveicams. Paldies! Man ir vēl četri deputāti līguši, lūguši vārdu Benītos iedraga. Sorry, must be a mistake, because Marie-Pierre is first. Šķiet, ka tā būs kļūda, jo kolēģe ir bija pieteikusies pirms manis. Atmaldījā okay. parole? Ok. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu nedaudz pār. Um, pārsteigta, bet es tikšu galā. Eh, ja, lai sadalītu runas laiku, es dodu ar tiem, kuri to ir lūguši. Jūs to nelūdzāt, un Zilvaga kungs to lūdza, tāpēc es eh, viņam devu vārdu. Jā, bet es tagad prasu vārdu. Labi, turpiniet, jūs rīcībā ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Turklāt es izteikšos eh, īsi un apstiprināšu iepriekšsacīto. Mm, par 5% mazāk tiešu maksājumu lauksaimniecībā um, ehm, pastiprinot brīvās tirzniecības politiku, kā jūs šo vienādojumu atrisināsiet caur lauksaimniecības, uh, vietējās lauksaimniecības politiku. Jūs, kolēģis komisārs. Uh, Fils Hogans, lauksaimniecības komisārs, norādīja, ka tiešie maksājumi varētu mazināt atšķirību, tas, bet tas nozīmē neņemt vērā kopējās e, politikas raksturu. Es varētu arī līdzīgi runāt par solidaritāti e, sociālajā kohēzijā. Manuprāt, budžeta politika e, ir nozīmē ņemt vērā precīzi mērķis konkrētā jomā. Par Erasmus es jūs varu atbalstīt, mazāk pār uh, eh, drošībai sardzību robežu kontroli. Un man ir sakojuši jautājums. Jūs runājat par Eiropas nākotnes nodrošināšanu, bet kam būs domāt šī Eiropa? Man katrā ziņā nešķiet, ka tā būs Eiropa visiem. Paldies. Un tagad uh, deputāts Sarvamā. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētājs. Eh, Eh, daudzās valodās ir teiciens, kas nozīmē, ka visvairāk mēs runājam par to, eh, kas eh, mums visvairāk pietrūkst. Bet pāris novērojumi. Manuprāt, tas ir Eiro, tā ir Eiropas DFS, un mēs ar lepnumu to aizstāvam. Un tagad dažas, daži iebildumi Kaimiņa attiecības vēl aizvien nav saņēmušas pienācīgo uzmanību. Par to mums pārmetīs mūsu bērni. Tāpat ir digitālā ekonomika tik līdzināta, taču aizmirsīsim pie pievienoto vērtību un TNT svarīgumu. Tomēr šis aspekts nav nekur iekļauts kopējā priekšlikumā TNT un SF. Tālāk ar prieku redzu investīju, bet man šķiet savādi, kā tad, kad mums ir vajadzīgi budžeta papildinājumi un resursi ir e, ierobežoti, mēs tik Eh, nepietiekam runājam par to. Treškārt, eh, saprātīga finanšu pārvaldība, tiesiskums, budžeta kontrola parlamentā darbojas labi, tā ir būtiska eh, visdaudzos jautājumos, un visbeidzot termiņi. Tas ir būtisks jautājums, lai mums ir signāli jau saņemt, lai viss notiktu savlaicīgi. Šis ir ļoti nozīmīgs E, vēstījums un mēs visi būsim zaudētāji, ja mēs 10, 12 e, mēnešu laikā visu nepabeigsim. Paldies, Sārvamā kungs. Nākošais runātājs deputāts Mankā. Paldies, priekšsēdātāji. Es e, norādīšu, ka komisāri jūs vakar un šodien sacījāt to, ka parlaments skatīs ne tikai izdevumus, bet arī ienākumus. Tas ir nozīmīgi attiecībā uz jaunajiem pašresursiem. Es tādus atradu trīs. Un vai jūs esat domājuši par citiem, jo Monti grupa ir ziņojumā iekļāvusi vienu svarīgu jautājumu. Parīzes nolīgumam mums ir vajadzīgi instrumenti, un viens no tādiem bija importa no trešām valstīm aplikšana ar nodokli. Un šis imports no muitas varētu nomainīt to, ko jūs piedāvājat kā trīs jauno savots. Visa informācija ir monti ziņojumā, un jūsu priekšlikumā es to neatrādu. Tas palīdzētu mums saglabāt tīru klimatu. Nākošais jautājums. Vakar plenārsēdē šķiet es sapratu to, ka investori. Uh, kohēzijas uh, fondā skaitīto sākot no 5%. Un tālāk par PVN Eh, kā notiks maksājumi no PVN. Paldies. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs. Mēs eh, plenārsēdē runājām par spēcīgu Eiropu. Skaidrs, ka bez spēcīga budžeta nevar būt spēcīgas Eiropas. Mums ir vajadzīga līdzekļa jauniešiem, lauksaimniekiem. Ja un pilnīgi pareizi Žozē Manuēls runāja par ekonomisko un teritoriālo un sociālo kohēziju. Bet mums ir jāzina arī tas, ka ja Eiropas Savienība nospiecīgi savās robežās un nevar aiz aizsargāt savu valstu suverenitāti, tad tā nevarēs rīkoties. Aizsardzība kļūst par nozīmīgu jautājumu. Tad, kad mēs runājam par eh, tiesībām un tie, tiesiskumu, Vai nevajadzētu atcelt pirms iestājas maksājums tādām valstīm kā Turcija, kuras neievēro cilvēktiesības? Varbūt mums ir jārīkojas budžeta līmenī, un nereti tiek runāts par Eiropas administrācijas un birokrātijas eh, izmaksām. Vai mēs nevaram palielināt budžeta resursus arī šajās jomās? Allora, e, sono... Jotīkungs, jā, paldies, paldies komisāram par ierašanos. Vēlos koncentrēties uz diviem atsevišķiem jautājumiem, kas ir tiešām svarīgi, manuprāt. Kā jūsuprāt, mēs varam pārliecināt iedzīvotājus, ka Eiropa rūpēs par viņiem, ja mēs samazinām kohēzijas līdzekļus? Tas nozīmē to pašu, ko samazināt eh, labklājības sistēmu. Tas palīdz nodrošināt labklājību mūsu pašvaldībās, reģionos. Pārāk daudz tiek tērēts drošībai. Jā, es eh, atbalstu projektus eh, Eiropas aizsardzības jomā. Uh, Tomēr nākamo septiņu gadu laikā tas, kas mums ir nepieciešams, ir atšķirīga pieeja drošībai. Tas, ko mums vajadzētu darīt, ir censties mazināt iemeslus, kas rada migrāciju, nevis uh, reaģēt drošības jomā. Par uh, pašu resursiem man ir divi jautājumi. Es nedomāju, ka jūsu priekšlikumā ir eh, pietiekami drosmīgas lietas. Ir svarīgi palielināt skaitļus pašu resursiem, eh, kā Mankas kungs norādīja. Tāpat laikā mums ir jāpalielina tās summas, kas tiek gūtas no pašu resursiem. Šeit nav tikai runa par ienākumu dažādošanu. Izskatās, ka mēs eh, daudz ko papildu saņemsim no šiem eh, avotiem. Un arī varbūt par atlaidēm. 30 secondes. Vous n'avez pas compris Monsieur Tarand. Taranda kungs, 30 sekundes. Well, I just wanted to thank Commissioner Es tikai vēlējos pateikties komisāram Ettingeram par šī brīnišķīgā priekšlikuma prezentēšanu. Jūs jau dzirdat, cik daudz jautājumu un cik daudz bažu mums ir. Kā sarvamā kungs teica, laika jautājums visu izšķir. Bet ja jūs eh, vakar būtu eh, iesnieguši mums eh, visus skaidļus, es nedomāju, ka mēs nakts laikā būtu paspējuši sagatavoties šodienas sanāksmē, tā kā droši vien jūsu sacītais par jūniju ir realistiskāks. Un mēs paļausimies uz acīm redzot, eh, tiem deputātiem, kas nemeklē pārvēlēšanas iespēju, tie būs jūs lojālākie atbalstītāji. Maletiņš. Maletiņš skundze, 30 sekundes. Paldies komisāram. Paldies par sagatavotajiem materiāliem. Man ir trīs lietas sakāmas. Pirmkārt, saistībā ar jauno struktūru. Nu, saprotu, jūs cenšaties to padarīt saprotamāku, lietotājiem draudzīgāku. Uh, Bet šeit joprojām ir sajaukums no dažādām idejām, programmām, instrumentiem, misijām un mērķiem. Neesmu pārliecināta, ka komisijai ir pilnīga skaidrība par to, kas ir jāiekļauj budžetā un kādā veidā. Un otra lieta par to, ko jūs mums uh, iesūtījāt. Šie dati ir labi formulēti, bet mums vajag salīdzinošās tabulas ar 2014.-2020. gada periodu. Un trešā ideja ir par ambīciju līmeni. Es tiešām sagaidīju, ka komisija sāks ar 1,3%, nevis 1,114, jo jūsu signālam ir jābūt spēcīgam. Mums ir nepieciešama globālais līderis Eiropa. Ja mēs vēlamies to sasniegt, mums ir jāiegulda vairāk inovācijā, un kohēzijā lauksainiecībā nevis mazāk. Paldies, kolēģi, un pāris vārdi komisāri par Erasmus. Erasmus jūs dubultojat, un šobrīd tā ir E, frustrācijas mašīnu. Dubultot, jo tikai e, viena no, viens no, no vairākiem pieteikumiem tiek apmierināts. Dubultot nozīmē aprisināt šo jautājumu, lai gan mācekļi, gan apmācītā, gan pasniedzēji varētu izmantot e, Erasmus stipendijas. Tāpat vairāk runātāji norādījusi to, ka datiem ir jābūt salīdzināju uzņēmumiem. Vai mums vajadzētu plānot mūsu līdzstrādnieku programmu starp politiskām grupām, budžeta komitejā, jums, komisāri, jūs līdzstrādniekiem, lai nākošās nedēļas sākumā viņi varētu tikties, sagatavot skaitļus eh, par 2018. gadu, lai sagatavotu šo salīdzinājumu? Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi! Šī mūsu dokumentu pakete 26 stundas ir uz jūsu galda, 6 eh, stundas atskaitiet miegam, eh, stundu vēl ēšanai, nu, visu jūs nepa, nebūtu paspējuši izlasīt. Es jums saku vēlreiz, nākamnedēļ varēsim atbildēt, tuvākajās nedēļās varēsim atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem, dot visus skaitus. Un Protams, ka ir jāstrādā tehniskā līmenī, sadarbojoties ar jūsu asistentiem, tehniskajiem līdzstrādniekiem, un, ja gribēsiet, eh, kaut vai augustā nākšu šajien. Otrakārt, par caurskatāmību. Es teikšu draudzīgi. Junkera komisija ar mani kā komisāru pret deputātiem Levandovsku, Maieru un citiem būs tikpat caurskatāmība kā Levandovska eh, komisija eh, savulaik pret eh, Eiropas parlamenta deputātiem. Vismaz mēs nevēlamies nekādus trikus šeit. Mēs konstantajās cenās esam uzrādījuši. Šeit ir priekšlikums, divi saraksti pašreizējās cenās un 2018. gada cenās. Tas pats jums ir pieejams arī par šo periodu. Un tas viss ir Eiropas Savienības 27 dalību valstu blokam. Tas nebija vienkārši. Kā ir būs Galileo programma? Tur finansējums ir tāds pats, bet dalību valsts ir par vienu mazāk. Jūs varat pārreikināt to pašu arī KLP un kohēzijas jautājumā. To mēs esam izdarījuši. Briti KLP 15 miljārdus vairāk saņēma nekā kohēzijā. Līdz ar to rēķins 27 dalību valstīm nebūs tāds pats, bet KLP par 15 miljārdiem mazāk nekā kohēzijas līdzekļiem. Tur viss būs skaidri redzams. Tad. Mūsu bāzes līnija, mūsu sākuma punkts bija 2014. un 2020. gada budžets. Un 2020. gads jau īpaši. Mīnus apvienotā karaliste. Un uz tā mēs tad būvējām šo budžetu priekšlikumu un izreikinājām procentuālos saīsinājumus vai līdzekļu samazinājumus. KLP knapi 5%. Pirmais pīlārs, otrais pīlārs. Nacionālais līdzfinansējums otrajā pīlārā. Jāskatās, vai kolēģis Hogans, mans kolēģis, izvēlēsies izmantot capping, tad mēs zināsim, ko saņems mazais lauksaimnieks. Un cik liels būs samazinājums tiešmaksājumos viņam? Viņš teica, mazākā 4%. Bet visas šīs detaļas vēl būs jums pieejamas. Tālāk kohēzija, ko saņem dalību valsts, ko saņems reģioni. Tas atkarīgs no īstenošanas e, noteikumiem. Arī tie būs maijā vēl pieejami. Pie iepriekšējā DFS komisija īstenošanas dokumentus sagatavoja mēnešiem vēlāk, mēs tikai pēc dažām nedēļām pats vēlākais 14. jūnijā, agrākais jau maijā. Un tad varēs redzēt, kā šie parametri kohēzijas līdzekļiem arī izskatīsies, cik lielu lomu būs IKP un IKN. Nākotnē vismaz 80%. Cik liela loma būs bezdarba līmenim, demografiskajiem rādītājiem, migrācijai, klimata pārmaiņām? tam būs pieejams dažādas opcijas izvēlei. Lai jūs varat izvēlēties, kurš parametrs būtu svarīgākais. Skaidrs ir viens. Ja IKP un IKN tiek ņemts vērā par vismaz 80%, tad jūs redzēsiet, ka kohēzijas politika būs bijusi sekmīga. Daudzās jaunās dalību valstīs, kur temats par IKP uz iedzīvotāju. Rādītājs bija zem 60%, tagad būs 80-90% līmenī. Un automātiski vairs nesaņems iepriekšējā atbalsta apmēra. Tas liecina par veiksmi, ja virza, notiek virzība uz vidējiem rādītājiem. Būs pirmās jaunās dalību valstis, kas nākamajā DFS sasniedz 100% vidēju līmeni vai pārsniedz to. Paskarieties uz Varšavas reģionu, tur jau ir pāri 100% tā ir kā lokomotīve. Viņi vairs nav uh, prasīgais uh, eh, polijas reģions, kuram vajadzēja eh, līdzekļus. Un arī citi reģioni iet uz augšu. Jā, būs pārdalījums starp reģioniem un dalību valstīm. Bet es gribu, lai reģioni saņem šos līdzekļus un lai būtu ierosināts drošības tīkls, lai neviens reģions nevarat, saņemt vair, nevarat zaudēt vairāk kā 30%. Pat ja tīri grāmatvediski viņu veiksme, izaugsme IKP uz vienu iedzīvotāju liecinātu par mīnus 40 vai mīnus 50%. Pacietieties, lūdzu, dažas dienas. Mēs maijā, šogad maijā iesniegsim jums visus dokumentus. Un tad nāksim šeit vienu, divas, trīs reizes, cik vajadzēs. Tik pieminēta aizsardzības joma. Par to ir jāsaka daži skaidri vārdi. Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Zviedrija, Bulgārija, tad, kad es apmeklēju šīs valstis, Grieķijā vēl, visas ir nobažījušās. Nobažījušās par to, ka kaimiņi bruņojas. Ka solidaritāte nozīmē arī kopīgas investīcijas aizsardzības jomā. To es arī ņemu vērā. Otrakārt, šī iestāde parlaments, balstoties uz komisijas un padomas priekšlikumu, akceptēja aizsardzības savienību, akceptēja PESCO. Treškārt, daudzi, e, daudzas ES dalību valsts ir NATO dalību valsts, un visas NATO dalību valstis ir apņēmušās 2% no sava IKP ieguldīt aizsardzības jomā. Bet ne, nav izdarījušas to. Mēs zinām, ka mēs, eiropieši, eh, atpaliekam no amerikāņiem šajā jomā. Amerikāņi uz dolāru saņem vairāk pakalpojums pretī, kā, kā ieročus, kā tankus, munīciju, pakalpojumus nekā eiropieši. Paskatieties uz šiem diviem procentiem. Dalību valstīs šobrīd 210 miljārdi tiek tērēt šajā jomā. Mūsu programma septiņos gados paredz 13 miljārdi. Tas nozīmē 2 miljārdi gadā. Tas ir kā piliens uz karstas pannas. Nav te, ko runāt muļķības par kaut kādu bruņošanos. Bet ja ar Eiropas līdzekļiem, Eiropas iepirkuma procedūrām ir iespējams radīt apjomradīts ietaupījums, nevis 20 vairāk, vairāk 20 atsevišķi iepirkums organizēt, tad mēs varam ietaupīt līdzekļus, tad mēs panākam, ka eh, nodokļu maksātājiem var finansēt arī ko citu vēl. Mēs šobrīd ar savu fragmentēto pieju esam nesaimnieciski, tāpēc šī drošības un aizsardzības sadaļa ir paredzēta, lai Eiropas nauda tiktu tērēta efektīvāka. Tad šeit nav runas par eh, aizsardzības jomu pret lauksaimniecību. Runa ir par eh, Eiropas eh, iedzīvotāju nodokļu maksātāju interešu aizstāvību. Pašu līdzekļi Esmu gatavs strādāt pie šī jautājuma. Kā jau es sacīju vakar, digitālais nodoklis, tur es esmu pozitīvi noskaņots padomē. Tuvākajos mēnešos jūs redzēsiet mūsu priekšlikumu vēl detalizēt. Atceros vēl finanšu transakciju nodokli. 2011. gadā bija šī ideja. Seši, vairāk kā seši gadi pagājuši. Vai tā ir vīzija? Jā. Vai ilūzija? Nu, piedodiet, bet Francija un Vācija nav vienojusies, kādas naudas plūsmas būtu jāpliek ar šo nodokli. Un tas ļautu savukārt samazināt nacionālās iemaksas, bet tam ir jābūt nobriedušam, lai to iekļaut budžetā. Negatavi produkti nav liekami budžetā. Tas ir ticams, ka šāda ideja nobriedīs, bet mēs gaidām, ka digitālā nodeva padomē būs nobriedusi. Rudenī, pavasarī, nu, centīsimies iekļaut to savā priekšlikumā vēl. Erasmus mēs no 14 miljārdiem vairāk kā dubultojam. Interrail no 30 miljārdiem saņēma 750 miljonus šī pro, eh, pro, programmas ietvaros. Tā ir salīdzinoši neliela programma, bet eh, Rasmus arī tā neko neatņems. Atlaides. Mums taisnīga liekas Eiropa bez atlaižu sistēmas. Ja Luksemburgai IKP uz iedzīvotāju ir 103 tūkstoši, bet Bulgārijai 6800. Tad, tad 1,1% abām valstīm būtu nepieciešams. Kāpēc Luksemburga prasa atlaides ja joprojām 102 tūkstoši uz iedzīvotāju paliek Luksemburgā. Mūsu nacionālajā likumdevēja ienākumu nodokļus vēlas progresīvus, jo lielāk ir jūsu ienākumi, jo vairāk mēs iekasējam nodokļos. Bet pie mums, mums jābūt de degresīviem ar šīm atlaidēm. Tas ir absolūti neloģiski. Tāpēc mēs pieņemam tādu pārējas periodu, 5, 6 soļu attālumā, un perioda beigās vēlamies nonākt pie tā, lai mūsu ieņēmumi ir orientēti pēc IKN. Un tas, kurš eh, ir veiksmīgāks, maksā mazliet vairāk par 1,1%, eh, bet vienalga patur 98,8 vai cik procentus. Bet tam ir vajadzīgs atbalsts padomē. Un tā kā tur ir vajadzīgs vienbalsīgi atbalstu saņemt balsošanā, tad man ir jārunā ar katru valdību, un tā ir, ka visām ir jāpiekrīt. Tiesiskums. Paskaidrošu vēlreiz. Tiesiskumā eh, kritēriju mēs vēlamies piemērot eh, tur, kur tas tiešā veidā neskars negatīvā ziņā iedzīvotājus. Tur, kur ir runa par nacionālajiem partneriem, lūdzu izlasiet precīzāk mūsu priekšlikumu. Lielākoties lasīšana palīdz lietām. Tur viss ir visaptaroši izstāstīts, un tad jūs esat likumdevēji un varat to mainīt. Un, ja, ja jūs nāksiet ar uzlabojumu priekšlikumiem, tad varat sagaidīt manu akceptu. Vai vai mums ir neloģisks idejas. Nu, es cienu jūsu viedokli, bet uh, man ir cits viedoklis. Es tiekos katru dienu ar cilvēkiem, kas ir nobažījušies par kaut ko, un mēs vēlamies palīdzēt. Rotterdamas uh, osta gūst labumu no iekšējā tirgus. Bez uh, precēm no Varšavas, no citām uh, Eh, pilsētām eh, Rotterdamas osta nebūtu osta lielajiem kuģiem, konteineriem. Rotterdama dzīvo no Eiropas, nevis tikai no tulpēm no Amsterdams. Eh, Kompensācijas jautājumi ir jūsu ziņā, tur komisija nav iejaukta. Mēs vēlamies, lai Eiropas pusgads un tur ierosināta val, uz valstīm orientētās rekomendācijas vēl aktīvāk tik ņemts vērā, bet jūs nekad neizlasīsiet, ka uh, algu dempings būtu bijis iekļauts mūsu ierosinājumus. Nē, tas ir jautājums, kas ar tarifu noteikšanas eh, partneriem jārisina. Komisija savās pus, Eiropas pusgada pārskatos nekad to nav iekļāvusi. Par Itāliju. Es mīlu Itāliju. Jums Itālijā ir 1,1% budžetā atvēlēts eh, pētniecībai. 1%. Bādene Virtemberga 4,92%. Vai Itālijai nevajadzētu Milānā, Breskā, Turīnā, Boloņā mazliet vairāk investēt pētniecībā un izstrādē? Lakonī vairāk saņemtu līdzekļus no Romas. Un otra lieta, pie kā tad vainīga komisija, ja kapacitāte autobūvniecībā Fiat kur varētu ražot 2,2 miljonus eh, automašīnas gadā, uzbūvē tikai 600 tūkstoši, pie tā nav vainīga komisija. Tas saistīts ar dzinējiem, kvalitāti, cenām. To mēs varam labprāt eh, diskutēt par 19. gada budžetu pie vīna glāzes kādā citā reizē. Dāmas un kungi, 26 stundas pagājušas kopš priekšlikuma prezentēšanas Oktobrī varēsim atbildēt uz katru jautājumu, likt galdā katru skaitli, un viss būs salīdzināms. Tas ir sarežģīts darbs. Pārbaudiet ma mani, mūsu komandu, mūsu kompetenci. Esam vienmēr gatavi sadarboties ar parlamentu, un tad, kad sākas sarunas ar padomi, neviens nevarēs teikt, lai ka, ka kaut kur ir kāda melnā kasta, kur nav skaidrs, kas iekšā. Acceptez-vous une ultime question? Dans la... Paldies, komisāri. Vai jūs pieņemat pēdējo jautājumu? Sarunās ar Lielbritāniju. Jā. E, būtu risinājums, vai Lielbritānija nāktu ar samaksājumu kā Norvēģija vai uh, Šveice, un kāds būtu Britu devums? Priekšsēdētāji kungs, e, īrijas, ziemeļīrijas jautājums vēl tiek risināts, un priecājamies par to, ka Briti līdz pat 2020. gadam pildīs e, tās saistības, kas e, izriet no pašreizējās daudzgadu finanšu schēmas. Tas ir ļoti svarīgi. It īpaši attiecībā uz 2019. un 2020. gadu budžeta projektiem mēs varam balstīt uz to, kas ir pašreizējā DFS. Otrakārt, Briti ir gatavi vēl gadiem turpināt kohēzijas e, maksājums. Apvārsnes un Eiropa. Ja Briti vēlas tur piedalīties, viņi tāpat kā Šveice var samaksāt, un tad Oksforda, Kembridža, Londona, tāpat kā Bāzele var piedalīties tur. Mēs to labprāt redzēsim. Galileo. Navigācija, kas e, strādās labāk nekā amerikāņu sistēma, jūs varat to izmantot, bet jums jāmaksā vai arī drošība, policijas sadarbība, izlūkdienas sadarbība. Ir daudzas vietas, kur abas puses var uzvarēt, iegūt, un apvienotā karalists, tāpat kā Šveica un Norvēģija, var būt kā partneri, kas iemaksā budžetā, un tad pilnā apmērā var izmantot to, ko piedāvājam. Tas būtu papildu resurss budžetā, bet eh, šī Eh, maksājumi no Šveices un Veģijas neparādās budžetā. Mums ir rezolūcija, kas ir jāgatavo maijam, un šajā rezolūcijā ir jābalstās maksimāli uz skaitiem. Atkārtot uzdot savu jautājumu, var iespējams mūsu līdzstrādniekiem, sākot ar pirmdien tikties, lai sakārtotu datus. Tad iespējams. Vairāk neviens vārdu nelūdz. Eh, paldies, komisārs, un mēs esam ļoti gandarīti par jūsu.